Good afternoon, everybody. Labdien, labdien visi. Un turpināsim ar komitejas sanāksmi. Vispirms es vēlētos jūs informēt par koordinātoru sanāksmi, kas beidzās pirms kāds pusstundas. Pirmam kārtām 21. un 22. jūnija darba kārtības apstiprināšana, tāpat arī 10. un 11. jūlija sanāksmes darba kārtības apstiprināšana. Tad, tad tas tika izdarīts, un mēs runājām arī par um, putnu aizsardzību, par jauno ilgspējīgā turisma nodokli Balēru salās, un šie jautājumi ir iekļauti jūlija sanāksmes darba kārtībā, tāpēc, ka šāds lūgums izteica Tautas partijas grupa un FDD. Tāpat arī mēs nolēmām, ka TTIP un CETA lūguma raksti tiks iekļauti septembra darba kārtībā. Koordinatori arī um, saprot, ka ir jānozīmē referents nodarbinātības um, ziņojumam. Tas tiks uh, darīts nākamajā sanāksmē. Rekomendācijas, kas ir apstrīdētas, um, tās tika pieņemtas. Mm, es piedāvāju variantu, kādā tās varētu pieņemt. Es uh, Saprotu, ka ir jānoskaita arī uh, cipari. Mm, saprotu, ka tas ir garlaicīgi, bet tas ir jāizdara, jo mums uh, tas ir jāapstiprina. Tātad 14, 63, 15, 14 šīs rekomendācijas tika apstiprinātas. 14, 804 rekomendācija šeit ir nolēmts nosūtīt atgādinājumu Rumānijas varas iestādēm. Lūgums par B. Uh, jautājumiem. Mēs esam noslēguši lūgumrakstus 517, 1166, 652 un 733. Pārējie lūgumraksti tiks um, skatīti tālāk. Faktu meklēšanas um, braucieni. Mēs uh, apstiprinājām šādu braucienu uz Tarāntu, Itālijā, tāpat arī apstiprinājām uh, Eh, programmu vizītei uz Kipru. Tāpat arī mm, pieņēmām eh, galīgo lēmumu par dalībniekiem, kas piedalīsies šajos braucienos. Tāpat arī koordinatori saņēma informāciju par 22. jūnija sanāksmi, uzklausīšana par eh, pilsoņu uzticēšanās atjaunošanu. Tad, tad te ir viss pieņemts balstoties uz rakstveidu procedūru. Uh, Tagad attiecībā uz lūgumu rakstu 747 par um, valsts nepiedarīgiem pilsoņiem uh, Baltijas valstīs. Koordinātori pieņēma šādu lēmumu. Man ir dots mandāts, ka šis uh, lēmums, ka šis lūguma raksts ir jāiekļauj rītdienas sanāksmē, kur es tikšos ar Lībe komitejas priekšādātāju. Runājot par Brexitu, koordinātori nolēma, ka mums ir jādomā par mm, iespējamu rezolūciju par pilsoņu tiesībām. Šeit būtu jāiesaista priekšādātā konference, un termiņš varētu būt augusta beigas. Un tas tiks arī darīts, izmantojot rakstveida procedūru. Tālāk rīcības mm, plāns par līdztiesību. Mūsu īpašais pārstāvis Jārs ir sagatavojis mm, mm, rīcības plāna projektu. Koordinātori nolēma to pieņemt nākamajā sanāksmē. Tas eh, dos iespēju koordinatoram iesniegt grozījumus līdz 6. jūnijam. Tāpat arī es informēju koordinatorus par nākamo um, mm, um, notikumu, kas attiecās uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uh, Un tāpat arī ir uzaicināts pārējās grupas, lai tās varētu rīkot līdzīgus pasākumus. Koordinatori arī pieņēma lēmumu aicināt politisko departamentu C sagatavot darba programmu šai, šim semināram un aktualizēt arī pētījumus, kurus mēs esam lūguši sagatavot par šo tematu. Tas arī būtu viss par koordinatoru sanāksmi. Mēs ļoti aktīvi darbojāmies un dažiem pat eh, izdevās iedzert eh, tasīt kafijas, pirms eh, mēs atgriezāmies šajā sanāksmē. Ja nav nekādu iebildumu par darba kārtību, tad mēs varētu to pieņemt. Taču es gribētu, lai šo ziņojumu par Spāniju mēs atliktu, un mēs varētu sākt sanāksmi ar O'Reillys kundzes prezentāciju. Vai jūs piekrītat? Tā, tagad protokola apstiprināšana 24. un 25. aprīlis. Protokoli ir izplatīti, ja nav nekāda iebildumu, tad uzskatīsim, ka tie ir pieņemti. Man nav nekādu lūgumu attiecībā uz citiem jautājumiem. Tad mēs varētu sākt ar balsošanu. Es atcerējos, mēs februārī bijām Stokholmā. Protams, nav tas patīkamākais mēnesis, lai apmeklētu Stokholmu, taču mums bija faktvākšanas brauciens, un tagad mums ir jāpieņem um, ziņojums par šo braucienu. Vai jūs paņēmāt līdzi arī balsošanas kartes? Nedomāju, ka tās būs vajadzīgas. Ak, jums tās nav līdzi, labi, tad ņemsim to vērā. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums. Nu, balsošana ļoti nopietna padarīšana. Tad ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums. To darīsim elektroniski. Sāksim balsot. Jūs arī esat par. Tas nozīmē, ka varam beigt balsot. Es neredzēju skaitļus. 19.00, tātad 20.00. Apsveicam. With... Tagad turpināsim. Mums ir uh, paredzēta tiesībsardzes prezentāciju par 2016. gada gada ziņojumu. Ok, Mrs. O'Reilly. O'Reilly skundze. O'Reilly skundze e, esot ceļā. Now, let's welcome our ombudsman. Sveicām uz tiesības vārdu Emīliju Railiju. Es eh, gribētu jūs aicināt tagad iepazīstināt mūsu 2016. gada ziņojumu. Mēs ļoti priecāmies, ka esat ieradusies un, kā vienmēr, ar prieku uzklausīsim jūsu secinājumus. Jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Labdien visiem! Man ir vienmēr liels prieks būt pie jums, lai ziņot šai komitejai pār manu darbinieku paveikto darbu 2016. gadā. Īsi jums izklāstīšu <clears throat> šo informāciju, izmantošu slaidus, kuros jūs redzēsiet svarīgāko informāciju par mūsu darbu un, protams, atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem. Uh, Pirmais slaids mm, īsti nemainās. Katru gadu tas ir diezgan līdzīgs. Te ir runa par pārbaudēm, kas ir veiktas 2016. gadā par šādām institūcijām. Protams, Eiropas komisija. Un šeit mm, visiem saprotamu iemeslu dēļ tā ir vislielākā in institūcija, par kuru tiek izteiktas sūdzības. Nu, tāpēc, ka komisijai ir ļoti liela saikne ar pilsoņiem pašiem, ar pilsonisko sabiedrību, uzņēmumiem un tā tālāk. Uh, Pēc tam Eiropas Savienības aģentūras. Tas ir mm, nākamais stabiņš - Eiropas parlaments, ir attiecības, uh, attiecībā uz uh, parlamenta administrāciju, šeit nav runa par politiku. EPSO mm, Galvenokārt te ir runa par cilvēkiem, kas uh, vēlas kļūt par īrēģiem vai mm, iegūt darbu Eiropas institūcijās, aģentūrās vai iestādēs. Viņiem šķiet, ka ir bijušas kaut kādas problēmas, piemēram, viņi nav nolikuši eksāmenu vai viņiem kaut kas cits neizdevies, tad viņi arī vēršas pie mums. Tāpat arī mm, Eiropas ārējās darbības dienests par Olaf ir bijušas divas sūdzības un citas institūcijas un iestādes. Tagad par uh, tematiem. Uh, Vislielākais skaitlis attiecas uz piekļuvi dokumentiem, caurdzamību, informāciju. 30% no pabeigtajām pārbaudēm attiecas tieši uz šiem jautājumiem. 28% ir personāla jautājumi, bet šeit nav runa tikai par eh, personālu institūcijās un aģentūrās, kas saskartos ar īpašām grūtībām. Tie ir runa arī par EPSO sūdzībām un arī par virpuļdaru sūdzībām, kuru teiksim, parādās mm, sūdzības par interešu konfliktu, ja kāds, kas atstāja darbu Eiropas Savienībā uz laiku vai uz visiem laikiem, pēc tam sāk strādāt privātajā sektorā, nu tad šeit var rasties interešu konflikti. Tāpat arī ir cilvēki no privātā sektora, kas sāk strādāt Eiropas administrācijā. 25% pakalpojumu kultūra ir ļoti daudz sūdzību par to, ka um, mājaslapas vai svarīgi dokumenti nav pārtulkoti viņa dzimtajā valodā vai arī nav pietiekami daudz tulkojumu citās valodās nodrošināts. Tāpat arī ir uh, kontaktu problēmas un tā tālāk. 18% attiecas uz pārkāpumu procedūrām, kuras ir uzsākusi komisija. Uh, Mums šeit nav jāiejaucas lēmumā par pārkāpumu. Tas eh, tātad ir jautājums, kas ir jārisina starp komisiju un dalībvalstīm. Taču mums ir jāskatās, vai ir ievērotas visas procedūras no komisijas puses. 14% Eiropas Savienības konkursi līguma piešķīrumi. Parasti te ir runa par kādu uzņēmumu vai NVO, kas eh, sniedz pakalpojumus komisijai vai citām aģentūrām, un tad var rasties problēmas. Dažkārt ir strīdi par piešķīrumiem, dažkārt komisija vēlas atgūt uh, naudu, tāpēc, ka komisija šķiet, ka līgumslēdzējs nav pildījis savu līguma pusi. Mums ir jārisina arī šādas problēmas. Pamattiesības. Kā jūs zināt, mēs esam daudz strādājuši uh, Frontex, uh, ārējo robežu aģentūrā, un mēs esam arī uh, strādājuši pie, Eiro, pie Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgumiem, piemēram, tādas valstis kā Vietnama. Esam arī pētījuši Eiropas Savienības Turcijas vienošanos attiecībā uz bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Jums noteikti šie jautājumi ir labi zināmi. Tie bija galvenie notikumi 2016. gadā un janvārī. Galvenokārt mēs domājām par Eh, ombuda mm, tēla veicināšanu. Es eh, mēģināju nodrošināt, lai cilvēki zinātu, kam tiek izmantoti līdzekļi. Tātad ir runa par līdzekļiem, kas tiek piešķirti dalību valstīm Uh, patvēruma un migrācijas fonda ietveros. Bija cilvēki, kas nezināja, kā šī nauda tiek piešķirta vai tiek nodrošināta kontrole. Tieši tāpēc mēs pie tā strādājām kopā ar komisiju. Februārī mēs a, uh, vēlējāmies nodrošināt, lai pesticīdi tiek apstiprināti, tātad, lai a, uh, pilsoņi būtu pilnībā pārliecināti, ka pesticīdi nerada nekādas problēmas viņu veselībai un videi. Martā pārbaude par Eiratomu līgumu. Šeit radās problēmas par uh, ekspertu grupu, kas sniedza uh, konsultācijas attiecībā uz uh, Eiratomu līgumu. Un bija jautājums par to, vai šo ekspertu mm, CV būtu jāpublisko. Uh, Tāpat arī uh, caurdzamības uzlabošana tabakas lobēšanā. Šeit mēs organizējām lielu pasākumu. Mēs uh, mēģinājām nodrošināt, lai um, sanāksmes, kas uh, notiek kopā ar tabakas lobētājiem, būtu publiskākas komisijā. Uh, Tāpat arī uzsākām izvērtējumu pār interešu konfliktiem, ja runa par īpašiem konsultantiem. Komisāriem ir parasti pāris šādu īpašo konsultantu, un tieši tāpēc, lai izvairītos no interešu konflikta, mēs eh, mēģinājām uh, uzsākt šādu pārbaudi. Jūnijas mm, trilogu caurdzamība. Uh, Mēs uh, saņēmām šādus lūgumus no parlamenta un padomis. Parasti visa šī informācija ir pozitīva, jo visi gaida tiesas spriedumu attiecībā uz uh, uh, šī slavenā četru stabiņu dokumenta publiskošanu, kas ir pamats pieņemtajiem kompromisiem. Un pārējos mēnešos, kā jūs redzat, mēs arī skatījām vairākus jautājumus. Novembrī, piemēram, mēs apsveicām prezidenta Junkera rīcību attiecībā uz komisāru uzvedības kodeksu. Pie šī jautājuma darbs vēl turpinās, un tāpat arī bijām Parīzē decembrī, un mēs organizējām arī lielu pasākumu mm, par alternatīviem faktiem un par patiesību sociālajos mēdījos. Pašlaik Eiropā šie jautājumi visiem ir ļoti būtiski. Uh, Tagad šīs rutīnas sūdzības, ko mēs skatām. Mm, valodas politika komisijas publiskajās konsultācijās tika iesniegta sūdzība par to, ka konsultācijas notiek tikai angliski, franciski un vāciski. Un šīs konsultāciju lapas vajadzētu pārtulkot visās valodās. Īsnībā tas atbilst arī pašas komisijas viedoklim. Uh, lai pietuvinātu Eiropas pilsoņus institūcijām, ir jānodrošina mm, saziņa, un tieši tāpēc ir vajadzīgi tulkojumi. Šķiet, ka šeit ir parādījies demokrātijas deficīts. Tagad viņi tulkos šīs konsultāciju lapas visās Eiropas Savienības valodās. Turpināsim kontrolēt situāciju. Uh, otrs jautājums attiecas uz piešķīrumiem. Te ir runa par Polijas institūtu, kas um, noslēdza darbu apakšlīgumu. Komisija teica, ka viņiem nebija tiesība to darīt, un viņi vēlējās saņemt atpakaļ 86 tūkstošus. Mazam institūtam tas ir ļoti liels daudzums, bet mēs atradām ēpastu, kas norādīja, ka šīs institūts drīkstēja slēgt šādu apakšlīgumu. Kā jau es minēju, ļoti daudz šādu pārkāpumu sūdzību, un arī tā Pat ir sūdzības par to, ka Eiropas institūcijas neats, nesniedz atbildes. Tāpat mēs skatām arī atsevišķas sūdzības. Jau vairāk kārt esmu izteikusies arī par strateģisko darbu, kur mēs veicam. Parasti mēs varam izskatīt ļoti daudz sūdzību, ja mēs izvēlamies šādu strateģisku pieeju, un tas ļauj uzlabot institūciju darbību. 2016. gadā mēs īpašu uzmanību pievērsām interešu konfliktiem, ķīmisko vielu testēšanai, tāpat arī dažādām pilotshēmām. Esam saņēmuši ļoti daudz sūdzību par schēmu, kuru ieviesa komisija šķiet 2008. gadā, un tās mērķis bija pātrināt pārkāpumu procedūras, lai nodrošinātu, ka tiek atrisināts šīs problēmas pirms komisija uzsāk uh, formālu uh, procedūru. Vēlāk atklājās, ka arī šīs pilotschēmas ir ļoti lēnas, un mēs turpinam strādāt pie šiem jautājumiem. Pabeigtās pārbaudas attiecībās 2016. gadu tie ir runa par uh, trilogu caurredzamību, piekļuvē klīnisko pētījumu ziņojumiem, kas attiecas uz humīra. Iespējams, daži no jums atcerēsies, ka šis, mm, šīs zāles pasaulē pārdod ļoti daudz, jo tām ir pretiekaisuma ietekme. Šķiet, ka e, šīs zāles izmanto arī rematiskajām ārtrītam un tāpat e, to, tās var lietot arī krona slimības ārstēšanā. Līdz ar to e, šīs zāles ir cilvēkiem ļoti būtiskas, un mēs strādājām pie klīnisko pētījumu ziņojumiem. Tāpat arī EFSO procedūras par pārskatīšanas lūgumiem un komisijas veiktie maksājumi un kādā laikā tie tiek veikti. Stratēģiskās iniciatīvas mēs parasti nesākam šeit pārbaudas, bet mēs paskatāmies, vai mēs nevaram palīdzēt, norādot uz dažādām problēmām, piemēram, caurdzinības trūkums, vai arī mēs varam norādīt arī uz interešu konfliktiem un to, ka nav pieņemti ētikas kodeksi. Pirmajā gadījumā mēs skatījām Eirogrupu. Protams, ka šeit nav runa par Eiropas institūciju. Disēbloma kungs ir uzsācis vairākas iniciatīvas, lai nodrošinātu, ka viņu darbs ir caurzemāks, un tieši pie tā mēs arī esam strādājuši, mēģinājuši veicināt, lai tas tiktu darīts. Esam kontaktējušies arī ar Eiropas Investīciju banku. Pagājušajā nedēļā es eh, tikos ar prezidentu un mēs arī apspriedām viņu priekšlikumus. Pētījām arī ECB eh, uzraudzības pārskatu un izvērtēšanas procesu un domājām arī par komisijas eh, mājaslapo piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Arī uh, manā institūcijā pie tā vajadzētu piestrādāt. Mēs uh, vienmēr domājam par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uh, šeit tika saņemta arī sūdzība no EPSO, tas bija kandidāts, kurām bija uh, grūtības ar dzirdi. Šeit sūdzība neatiecās tik daudz uz uh, dzirdes traucējumiem, bet gan uz to, ka Uh, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem um, bieži vien ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai izlasītu dokumentu, un tā kā šajā testēšanas procedūrā ir jāizlasa ļoti daudz dokumentu, tad iespējams, ka viņiem ir vajadzīgs vairāk laika. Tāpat arī uh, mēs uh, esam veikuši pārbaudi par Eiropas Savienības personāla apdrošināšanas sistēmu, un šķiet, ka um, apdrošinātājiem ir daudz šaurāka definīcija par hroniskām slimībām. Tāpat arī skatījām Eiropas Savienības mājaslapu pie, pieejamību. Tikko runāju arī par humīra, tad, tad par zālēm, artrītam. Un šeit un arī citur esmu spriedusi par to, kā lubētāji sazinās ar valsts dienestiem. Ir skaidrs, ka pēc Brexita lobēšana tikai pastiprināsies, tas ir saprotami, un lobēšana arī ir vajadzīga. Dažkārt civilierēģi īsti nezina, kā viņiem vajadzētu rīkoties, tāpēc, tāpēc mēs norganizējām publisku konsultāciju un saņēmām ļoti um, labu reakciju no kolēģiem no komisijas padomas Eiropas centrālās bankas. Un pagājušajā nedēļā mēs publicējām sarakstu. Uh, par ieteicamajām un neieteicamajām rīcībām. Tātad šeit ir runa par amatpersonām, aģentūrās un citās institūcijās. Mēs ceram, ka tas, tas būs tādas praktiskas, labas vadlīnijas, kas nāks par labu arī visiem um, pārstāvjiem. Viņiem arī būs vieglāk saprast, vai tas, ko viņi dara, ir korekti vai nē. Šīs vadlīnijas mēs vēlāk arī papildināsim. Uh, Tāpat, varbūt jūs būsiet pārsteigti, bet esam sākuši strādāt arī pie caurzemības un pilsoņu tiesību jautājumiem Brexit sarunās. Sākām šo darbu mm, tā diezgan ātri. Mēs mēģinājām saprast, vai mēs nevarētu šeit spēlēt savu lomu. Galu galā gan pilsoņi, gan parlamentārieši, gan ombuds, gan arī uh, parastie pilsoņi lielākā vai mazākā mērā izjutīs to, kas notiks tuvāko divu gadu laikā. Tieši tāpēc esam uzrakstījuši vēstuli komisijai un padomēji, mm, jautājot, kādi ir viņu plāni attiecībās caurzmību. Un tāpat arī vai tiks organizēts dialogs ar um, pilsoņu pārstāvjiem. Komis, um, komisijas priekšādētājs Junkers atbildēja aprīlī, norādot, ka caurzmība būs unikāla un bez precedenta. Un mēs redzam, ka sārunu vešanas vadlīnijas jau ir publiskotas, kas ir apsveicami. Protams, mēs arī visi saprotam, ka šeit ir runa tikai par pašiem pirmajiem posmiem, un um, tuvāko mēnešu laikā tiks apspriest arī sensitīvāki jautājumi. Tāda caurzemība būs ļoti sarežģīts jautājums, bet, protams, arī ļoti būtisks. Mēs gaidām padomas reakciju bet šķiet, ka arī padome ir viensprāts ar komisiju attiecībā uz to, kas būtu jādara. Lūk, tie ir vēstule, ko saņēmu no priekšēdētāja Junkera. Un otrais slaids ir vēstule, kuru es nosūtīju padomis ģenerālsekretariātam. Te ir vēl kāda mūsu darba daļa - strateģisks pārbaudas par caursmību padomē. Uh, Manuprāt, Brexita ietekme ir bijusi tāda, ka pilsoņiem ir radusies lielāka ziņkāra par to, kas notiek Briselē. Šķiet, ka ir jūtama lielāka vēlme uzzināt, kas tieši šeit derās. Un Brexits visu ir padarījis daudz personiskāko. Uh, cilvēki, kas varbūt kādreiz atpazina tikai savus deputātus vai savu komisāru, tagad spēja atpazīt arī Junkeru, Tusku un citus galvenos spēlētājus. Tās viņa interesi tikai vēl vairāk uzkurina, un tieši tāpēc es uzskatu, ka padomē vajadzētu kļūt jo īpaši caursmai. Ja jūs atceraties man iepriekšējo slaidu, tad mēs uh, nesaņemam uh, sūdzības par padomi, tāpēc, ka padome cilvēkiem ir tāda ļoti attālināta un abstrakta institūcija, kaut gan tā ir ļoti būtiska institūcija. Uzskatu, ka padomē vajadzētu kļūt atvērtākai, un tas ir ļoti svarīgi. Mani kolēģi ir ļoti daudz strādājušie pie tā, kas būtu jāpublisko, kuram ir jābūt pieejam, kam jābūt pieejamam. Mums ir arī dažādas darba grupas attiecībās cārzmības un citiem jautājumiem. Mēs esam sagatavojuši arī priekšlikumus, kuras esam iesnieguši viņiem, un uh, cerams arī, kā mēs saņemsim atbildi jūnijā. Tagad uh, runājot par trilogiem, šeit uh, mēs gaidām tiesas spriedumu attiecībā uz četru stabiņu dokumentu. Uh, E, tagad gribu jums pastāstīt par pasākumu, kuru organizēsim jūnijā. Vīkstrēmas e, kundze mums ir apsolījusi piedalīties šajā pasākumā. Viņa to darīja arī pagājuši, kad mēs patiešām priecājāmies par viņas klātbūtni. Pirms dažiem gadiem šie tīklošanās pasākumi tika organizēti dalībvalstīs. valstīs kopā ar Eiropas tiesību sargu, bet ir ļoti daudz šādu tiesību sargu tīklu. Un, ja ir runa par šo tīklu, tad šeit Eiropas sadaļa ir svarīgākā. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai mēs varētu tikties ar Eiropas amatpersonām, un šeit tikšanās Briselē iespējams būtu vispiemērotākā. Mums ir arī ļoti liels prieks, ka esam piesaistījuši lūk šādus runātājus. Mums uh, ir arī viesi, mm, kas eh, mm, nav no Briseles, tātad mums ir OECD pārstāvēts, mums ir arī ir eh, Nehelens mērs, kurš ir ieguvis eh, titulu labākais mērs pasaulē. Un šeit galvenokārt bija runa par integrāciju Mehelenā. Uzskatu, ka būs ļoti interesanti uzklausīt viņa pieredzi. Mm, Vicepriekšādētājs Timermans mm, būs tas, kurš teiks galavārdu. Tātad tas bija tāds īsts ieskats manā darbā, un priekšādētājs kundze es arī ļoti labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Thank you very much. Lielas paldies. Nu, viens otrs no jūsu pieminētiem jautājumiem mūs interesē ārkārtīgi, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņi uzdos jautājumus arī es. Pilnīgi noteikti vēlētos vienu otru no šiem jautājumiem apspriest ar jums plašāk. Nu, un tagad ir pienācis laiks jautājumiem no kolēģiem, un pirmam kārtām došu vārdu Marlēnai Mitrē, kas ir referente un strādā pie jūsu ikgadējā ziņojuma attiecībā uz 2016. gadu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, atvainojos, ka nevarēju būt klāt pirmajā jūsu prezentācijas daļā. Nu, jā, man bija jābūt savā komitejā, lai par to piedalītos balsojumā, bet priecājos, ka esat šeit un ka tagad var būt šeit peti komitejā. Un augstu vērtēju arī jūsu sagatavoto ziņojumu par 2016. gadu. Uh, gudētā ombudas kundze, tā ir pirmā reize, kad mēs uh, ne, tā nav pirmā reize, kad strādājam kopā. Es jau strādāju pie 2015. gada ziņojuma, un tāpēc priecājos, ka varam atkal sadarboties. Nu, protams, ka esmu redzējis jūsu ziņojumu, man arī prieks, ka šeit ir ļoti cieša saita starp ES iestādēm un struktūrām un to uzticēšanos, kas vajadzā, kam vajadzētu būt Eiropas pilsoņu acīs. Tas, protams, saistīts ar virkni dažādiem problēmu jautājumiem, nodarbinātību, Brexit un tā tālāk. Tie ir jautājumi, ko, par ko arī runājāt savā ziņojumā. And we must improve the mechanism to. Šis mehānisms mums ir jā, jāuzlabo, jāpalielina uzticēšanās. Es domāju, ka tā ir mūsu iestāžu nākotne ombuda loma patiešām ir ļoti nodzīm, nozīmīga un tā attiecīgi arī jānovērtē. Un jānovērtē jūsu lieliski paveiktais darbs, tas nav viegls darbs, un domāju, ka jums tiešām eh, pienāks uzslava. Jūs rīkojaties proaktīvi, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Pārskatāmība, atvērtība, temps, eh, Un elastība ir jautājumi, kas vēl prasa uzlabojumus, bet, ja mēs, protams, visi par to labi esam informēti, tagad tālākās detaļās neiedzināšos, jo ziņojums, protams, ir pieejams, bet man ir pāris jautājumu, ko gribētu jums uzdot. Ievēroju, ka vispārējā atbilstības, vispārējais atbilstības rādītājs mm, ombuda priekšrakstiem faktiski samazinājies. Nu, kāpēc tā? Kāpēc ir bijis šāds samazinājums atbilstības nodrošināšanā? Es domāju, ka tas ir svarīgs punkts. Un to mums vajadzētu izprast. Protams, ka vēlamies, lai simtprocentīgi tik nodrošinātu atbilstību, bet mēs saprotam, ka tas arī nav iespējams. Turklāt saskaņā ar ziņojumu 6,9 e, eh, procenti neatbilstīgas administrācijas gadījumu tika konstatēti 16. gadā un salīdzinoši krietni vairāk. Um, 2015. gadā ļoti liels samazinājums, tas, protams, ir pozitīvi uh, un būtu jāvērtē attiecīgi arī atzinīgi. Tālāk par pārskatāmību. Te ir, tie ir jautājumi, kam vēlos, lai jūs pievērstos. 2016. gadā 29,6 ir šis rādītājs pārskatāmībā. Tātad eh, par, tos, par to daudzi, daudzas sūdzības iesniegts. Tātad tas ir svarīgi. Pilsoņiem ir vajadzīga pārskatāmība. Un eh, uzticēšanās var rasties tikai pate, pamatojoties uz pārskatāmību. Tā pietrūkst šajos, šajās iestādēs šobrīd. Un vēl, beidzot, iz, vēl saistītas eh, sūdzības ar izcelsmes valstu jautājumu. Daudzās dalībvalstīs ir šāda veida procesi uzsākti, bet ļoti nedaudz šādas sūdzības ir tieši ombuda bi birojā. Kāpēc tā? Kāpēc dalībvalstīs šādu sūdzību ir daudz, bet pie jums netik daudz? Nu, tas aptuveni arī viss, ko vēlējos šobrīd teikt. un gribu jūs uzslavēt par šīm ļoti skaidrajām, informatīvajām tabulām. Lasītājiem ļoti draudzīga informācija, tas arī nav maz nozīmīgi. Un vēl viens pēdējais komentārs. 20% sūdzību tika slēgtas pēc 18. Um, 18 mēnešiem, tad kāpēc eh, šie 20% neiet, neiekļaujas tajā labajā rādītājā, respektīvi, kur šīs sūdzības tiek izkrītas krietnā īsākā laikā? Nu, bet ar nepacietību gaidu arī Jāna referentu komentārus un jūs atbildes tāpat. Paldies! Valēnces kungs tālāk. Priekšādātāji, paldies! Arī es atvainojos, ka nebiju šeit savlaicīgi. Man arī bija balsošana citā komitejā. Nu, man jāsaka, man arī ir uz sirds tāds akmens. Es vienmēr esmu bijis jūsu fans ar Elijas kundze. Man vienmēr patikusi jūsu proaktīvā loma, tā ir liederīga, pamatīga un, un domāju, ka jūs lieliski rīkojaties. Un tāpat laikā gribu jūs arī apsveikt ar to, ka esat uz izsludinājis šo labās administrācijas balvu. Manuprāt, tas arī tāds spēcīgs stimuls un ir ļoti jēgpilns. Man patīk arī tas, ka ikdējo konferenci par ombudu tīklu esat pārvietojuši uz Briseli šogad. Arī tas ir visai loģiski. Visas Eiropas iestādes ir šeit, un tāpēc arī domāju, ka dalībniekiem vajadzētu šeit uz vietas sajust, ko tas nozīmē darboties šādu tīklu ietvaros. Un iestādēs. Esmu pateicīgs arī, ka risinājāt jautājumu par tiesiskumu Polijā pagājušajā gadā. Tas ir ļoti delikāts temats, nenoliedzami. Un cerams, ar jūsu palīdzību mums šo jautājumu izdosies atrasināt, tā lai mana valsts netiek vienmēr minēta, ka tāds sliktais piemērs šai ziņā. Gribu turklāt jums teikt paldies arī par to, ka 70% sūdzību pagājušajā gadā tika noslēgtas gada laikā. Tiešām lieliski paveikts darbs, bet man ir jautājums par atbilstības rādītāju. Saprotu, ka vidējais rādītājs ir 83%, bet tas lielā mērā svārstās no vienas iestādes uz otru. Vai jūs redzat te kādas tendences iezīmējamies? Kāpēc ir tā, ka atsevišķas iestādes krietni labāk nodrošina atbilstību nekā citas? Nu, lūk, tāds mans jautājums bet gribu arī atvainoties, ja nevarēšu līdz pašām beigām pārt uzklausīt jūsu atbildi, jo pēc pusstundas man jāiet uz balsošanu starptautiskās vienotības komitejā, diemžēl. Mm, tādi grūti laiki, saka priekšādātājs tālāk, Marijas kungs. Runāšu grieķu valodā, tāpēc uzlieciet austiņas. Eh, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Ombudswoman για... Es arī gribētu jums teikt, eh, godātā ombodē, paldies par lielisku paveikto darbu. Pagājušajā gadā biju referents, un man bija iespēja šīs sajūtas ielikt arī ziņojumā. Domāju, ka daudz no pieminētajiem jautājumiem ir visai svarīgi, un jūsu darbība, uh, Ehm, strādāju, piemēram, pie Eirogrupas pārskatāmības, ir ļoti nozīmīga. Eirogrupa ir tā, kas pieņem ļoti svarīgus lēmumus Eiropas Sanību, pat svarīgākos varbūt. Un tieši tā, tas ir tas grupējums, kas uzspiež dažādas taupības pasākumus ehm, daudziem pilsoņiem Eiropas Savienībā, un tāpēc viņa darbībai jābūt pārskatāmai. Un pirmā lieta, tātad, ko gribu teikt, ir tas, ka mums ir vajadzīgs vēl vairāk pārskatāmības attiecībā uz Eirogrupu. Bet tas ir tikai pirmais solis. Es tāpat gribētu, lai jūs turpinat darbu šai virzienā un gūtu vēl svarīgākus rezultātus. Tāpat arī domāju, ka mums vajadzētu skatīties uz jautājumu par Eirogrupas lēmumiem. Tie tiek pieņemti un publiskoti tikai angļu valodā. Bet tiem taču ir ļoti nozīmīgi ietekme uz daudzu cilvēku dzīvēm, bet īpaši Grieķijā un nav pieejams oficiāls tulkojums šiem lēmumiem. Tie ir tikai un vienīgi angļu valodā, un manuprāt, tas nav atbilstīgi. Tas būtu jārisina. Es gribētu, lai tiktu izdarīts lielāks spiediens uz Daisalbumu kungu. Nu, tā, nodroš, tiktu nodrošināta pārskatāmība Eirozonas darbībā. Tālāk gribu atsaukties uz iespējamo interešu konfliktu pagājušajā gadā attiecībā uz ECB. Nevar būt tā, ka Eiropas centrālā bankā rodas šādi ko, m, mm, konflikti, viņi taču, viņiem jāizteno monetārā politika pilnīgi objektīvi. Tāpat laikā viņi ir trojkas e, dalībnieki, viņi ir arī aizdevēji, aizdevēji, e, kas turklāt īsteno kvantitatīvo um, atbalsta programmu. Saskaņā ar informāciju, ko sniedz ECB, nu, tas ir visai neskaidri. Esmu uzdevis jautājumus vairākām iestādēm, tostarp Deutsche Bank. interesējoties par to, kas notiek ar obligāciju iegādi, obligāciju tirgu. Tātad runa ir par ECB izlaistajām obligācijām. Runājām par to arī Dragī kunga klātbūtnē. Un šķiet, ka tieši no Spānijas puses nāca jautājums par sīkāku informāciju par konkrētu Spānijas organizāciju, bet iestādi, kas tika finansēta ar šīs kvantitatīva atbalsta mehānismu palīdzību, bet ECB e nekāda informācija par šo tēmu nesniedz. Turklāt nesaņēmām informāciju arī par to, kāda veida obligācijas tad tika iegādāts. Tad lūk, atkal pārskatāmības trūkums, kas attiec uz Grieķijas banku. Tad līdz šim attiecībā uz kvantitatīvo atbalsta mehānismu 15. un 16. gadā 42,5 miljārdi eiro um, te pastām. Un, te, un tas viss tajā laikā, kamēr mēs izējām šo programmu. Tad, tad kādas obligācijas ir iegādātas? Uh, Es gribētu, lai plašāk informācija par to pieejam, vai tās ir ESM obligācijas, ESF, kas, tas, kas tie ir par vērtspapīriem. Mums ne, informācijas nav, mēs nezinām arī, kad šī iegāda ir notikusi, vai vispirms tika mm, pārdotas ESM obligācijas, tad pēc tam tās kā aizdevums tika piešķirts Grieķijai, es nezinu un kā tas saskaņojas ar memorandu un tā noteikumiem. Uz visiem šiem jautājumiem ir vajadzīgs atbildes, bet atbildes neesmu saņēmis. Un, protams, ka atbildēm jānāk arī no ECB. Krieķijas banka turklāt ir iegādājusies eh, obligācijas no Eiropas Investīcija bankas. Kad tas notika, šāda informācija arī no viņiem nepienāk. Eiropas Investīcija banka arī dzen izlaida obligācijas, Nu, piemēram, attiecībā uz reģionālajām uh, lidostām Grieķijā. Un vēl, vēl viens tāds īsts jautājums. Jāsaka, līdz šim nav izdevies nodrošināt arī pārskatāmību attiecībā uz TTIP. Es klausījos, kā jūs runājāt par šo lietu, bet nu, es domāju, mums jāskatās arī uz citiem tirdzniecības nolīgumiem, ne tikai ar Pakistānu, bet, nu, piemēram, Bangladešu un citiem, kas tiek slēgti un par ko sarunas risinās šobrīd. Piemēram, Bangladešā taču nav ievērotas cilvēktiesības, tur ir piespiedu kārtā tiek izmantots bērnu darbs, fabrikās ir nožēlojumi darba apstākļi. Mums tāpēc vajadzētu arī šajā gadījumā pārskatāmību Tam vajadzētu arī parādīties jūsu ziņām. Bet vēlreiz liels paldies par jūsu jau līdz šim paveikto darbu. Paldies tālāk, Haukens kundze. Thank you very much for your good work. Liels paldies par lielisko paveikto darbu, Emīlija. Paldies par šo ļoti skaidro ziņojumu. Tas tiešām nav tāds kaut kāds neiespējams murgs uh, lasīšanai. Nē, tas tiešām ir ļoti skaidrs, lai arī, protams, lietas ir sarežģītas. Pievērsīšos diviem jautājumiem. Pirmais pārskatāmība. Domāju, ka tā ir ļoti nopietna problēma, jūs jau arī to zinat, un tā ir tāda cīņa, kas nekad nebeidzas. Katru reizi mēs pakāpjamies solīt uz priekšu, kaut kur atkal kāds lokus aizsēž, atkal mūsu pastumja atpakaļ, mēs vienmēr cīnāmies par pārskatāmību, un tas nav vienkārši. Nu, piemēram, EFSA gadījumā pārskatāmības trūkums. Mūs, jāsaka, vienkārši atstājas muguras. Mums nebija nekāds iespējas saņemt dokumentus vai pat paicāt eh, ekspertiem par to, kas norisinās ar šiem izvērtējumiem. Un es domāju, ka tādējādi tiek apdraudēts mūsu darbs. Es saprotu, ka jūs darat visu, kas jūsu spēkos, bet varbūt jums vairāk vajadzētu likt uzsvaru uz to, ka arī mēs esam viens no lēmumu pieņēmošajiem eh, orgāniem, struktūrām. Mums visiem ir jānodrošina atbilstība labai administrācijas praksei, un šāda veida eh, gadījumos nepieciešams atbildes informācija. Nedrīkst būt nekādi kon, infa, interešu konflikti. Es to turpinu atkārtot attiecībā šīm struktūrām. Es te nerunāju par politiskām struktūrām, es runāju par administratīvām struktūrām. Nu, nepietiek jau ar to, ka viņi vienkārši deklarē šādus interešu konfliktus, un tad pēc tam viss ir kārtībā. Un te nu šai saistībā no nu, mūsu kopējā drauga Dāņa ombuda nesen uzzināju, ka mums nekad nevajadzētu samierināties tikai ar šādu interešu deklarāciju. Um, pēc tam vienkārši teikt, ka, lūk, um, tas ir kārtīgs cilvēks, maksā nodokļus, nekrāpj sievu un tā tālāk. Tā viss nav mūsu darīšana. Un tā ir cīņa, kas turpinās. Es arī Timermans kungam uzdevu šo jautājumu. Viņš to sajauc ar vienu citu lietu. Viņš sajauca, tas gluži nav viens tas pats, es ceru, ka jums izdosies to viņam izskaidrot. Šāda veida interešu konflikti vispār nedrīkstētu pastāvēt Nav jau runa tikai par to, kā tas ir bijis pirms tam vai pēc darba organizācijas. Un tad par pārskatāmību runājot padome. Padomē nav pārskatāmības. Tas ir milzu sloks arī nacionālajiem parlamentiem. Es esmu piedzīvojis Dānijā ļoti smagas cīņas un Dānijas. The oldest European committee is in any parliament. And they cannot work decently because they can... Un tad mēs nevaram um, turpināt darbu atbilstīgā veidā. Mums ir jā, jāraugās, kā, kāda norisinās debats padomē. Jo ir jau ļoti vienkārši te piešķirt mandātu šurpu turpu. Dānijas valdība ne, arī nesniedz Dānijas parlamentam informāciju. Dānijas parlamentam ir vajadzīga šāda informācija par notikumiem padomē, par lēmumiem, par diskusijām. Un domāju, ka šis pārskatāmības trūkums padomē padara arī mūsu darbu sarežģītu. Mēs nevaram nodrošināt pārskatāmību trilogos. Jo, ja viena puse ir pārskatām, bet otra ir noslēgusies un nekāda informācija nesniedz, kas tad notiek? Un šo jautājumu mēs nevaram atrasināt, ja nenodrošina tālāku pārskatāmību. Mēs taču šeit parlamentā strādājam pilsoņu labā. Mums ir vajadzīgs nodrošināt šo iespēju sekot līdzi notikumiem demokrātiskā iestādē, demokrātiskā sistēmā. Bet politiķi jāsaka, nu, nevirzās šai virzienā. Viņi ir daļa no šīs demokrātiskās sistēmas, bet nenodrošina pārskatāmību. Nu, tāpēc es nezinu, nu, es uh, redzu, ka jūs padomē tik ļoti nesat pievērsusies, bet varbūt, ka tas tālāk arī būs jādara. Tas nav jautājums tikai par lobiju un tā tālāk, bet uh, par to, kas norisinās arī pašā padomē. Thank you so much, Mrs. Bes. Paldies, paldies, tālāk, Beseras kundze. Priekšādātā pateicos. Javier Bernāra vārdā, viņš ir līdzreferents Aldi grupas vārdā. Es gribu pateikties Aurelijas kundzei par sagatavoto ziņojumu. Un gribu teikt paldies arī par visu to darbu, ko viņa ir paveikusi, strādājot ar visām politiskajām grupām pagājušā gada laikā. Nu, protams, mēs darīsim Alde grupā arī visu, kas ir mūsu spēkā, lai nodrošinātu atbilstīgos uzlabojumus un gribētu šeit teikt paldies par to pievienoto vērtību, ko esat savam ombudu darbam devusi. Un kā Alde grupas koordinātori gribētu teikt jums paldies, tāpat arī paust atbalstu jūsu darbam. Esam tikušies arī ar eh, pārstāvjiem Londonē ar šo grupu 3 miljoni, kur runa ir par balstiesībām un kas runā par to, kā viņas ietekmē Brexit, ietekmēs Brexit. Un mēs vēlamies, lai arī šai gadījumā situācija tiktu atrisināta pēc iespējams veiksmīgāk. Tāpat laikā gribēju teikt, ka ir ļoti vērtīgs šis jūsu izveidotais ombudu tīkls, tieši šis kopējais darbs pie Brexit radītās ietekmes būs ļoti liederīgs. Nu, protams, ka mums ļoti strikti jāturpina skatīties arī uz tām saistībām un solījumiem, ko pauž Eiropas komisija attiecībā uz pārskatāmības nodrošināšanu piekļuvu dokumentiem. Tā, mm, tas ir viens no jautājumiem. Tāpat arī līdzdarbošanās konsultāciju procesos, sarunās un tā tālāk esam šobrīd ļoti nobažījušies par to, ka trūkst piekļuvas dokumentiem eh, attiecībā uz pārkāpumu procedūrām pret Lielbritāniju. Te runa ir par pārvietošanās principa neievērošanu. Nesam saņēmuši informāciju. Vairāk kā 400 pilsoņi ir Brexit darba grupā par to izteikušies. Un paraugu prakses iniciatīva arī, manuprāt, ir vērtīgs pasākums. Mums ir jāturpina uzsvērt arī to, kas Eiropas Savienībā arī iznāca tā, kā vajag. Tas ir jāpadara redzams, jo tādu lietu ir ļoti daudz. Un šīs balvas piešķiršana par mm, labu administrāciju arī ir kaut kas ļoti vērtīgs. Tas ir precedents tālākajam. Mums jāpārliecinās, ka Eiropas pilsoņi apzinās, cik svarīga ir Eiropas Savienība. Lielas paldies, nākamais runātājs. Lielas paldies priekšādātāji. Vēlējos teikt paldies ombudai par viņas paveikto darbu. Viņas darba rezultātā ir kļuvis iespējams risināt virkni nopietnu problēmu, kas ietekmējas iestādes. Un varam sākt novērst tās kļūmes, ko jūs uzsverat savā ziņojumā. Tas skar virkni dažādu jomu, tieši tā kā jūs arī prezentējāt to savā dokumentu. Kolēģis to arī norādījis. Nevēlos tagad atkārtoties, runājot par ES kapacitāti risināt problēmas, par mm, ES tēlu, kas šobrīd ir mm, likts uz spēles. Bet tomēr konstatēju, ka nereti ES iestādes reaģējot uz kaut kāda veida prasībām, naklē ar visai tukšiem nodomiem, solījumiem. Vienalga, vai te runājam par pārskatāmību, interešu konfliktu, eh, īpašiem konsultantiem un tā tālāk. Vai tādām lietām, kas saistīta trilogiem. Nu, tā vismaz man šķiet, un šķiet esmu to dzirdējusi arī izskanam citu kolēģu komentāros. un tiešām ļoti steidzamā kārtā vajadzētu tūlīt pat rīkoties, lai atjaunotu šo uzticību pilsoņos, lai viņi ticētu atkal Eiropas Savienībai. Un te gribu pieminēt vienu konkrētu jautājumu, ja runājam par pamattiesībām. Tā ir lieta, kas saistīta ar vienu no mūsu saņemtajiem lūgumrakstiem šai komitejā. Bija četras lietas, ko jūs kā ombuda uzsākāt pagājušā gada laikā un kas saistās ar īstermiņa kontraktu slēgšanu Itālijas valsts administrācijā. Un attiecīgi direktīvas pārkāpumiem šai ziņā ir saņemta virkni sūdzību un tāpat ir uzsākt izmeklēšana, pārkāpuma procedūra tāpat pret Itāliju attiecībā uz šiem diviem pagaidu kontraktiem valsts skolās. Un tad vēlākā paziņojumā komisija atkārtoja šīs sūdzības runājot par šīm nestabilajām darba vietām. Un paziņoja, ka šīs izmeklēšanas rezultātā konstatētais tiks piemērots visa veida valsts iestādēm un administrācijām. Te atsaucos arī 2013. gada lietu. jāraukās tomēr arī, kāds viss šis process tiek pāraudīts komisijā. Šobrīd ir bijis būtiska kavēšanās. Un kas norisinās ar šo izmēģinājumu procedūru? Komisija šķiet šobrīd jau grasās uzsākt otru pārkāpumu procedūru, bet 2015. gada novembrī komisija nolēma uzsākt vienu no šīm procedūrām pēc tam, kad tika pieņemts jauns likums par skolām. Un pēc tam radās zināmas iebildes pret komisijas paveikto, jo, ja tās jau darbu būtu paveikusi atbilstīgi, tad tiktu konstatēts, ka šis skolu likums tika izstrādāts tā, ka vesela kategorija cilvēku faktiski netika ņemt vērā, ignorēta. Un tad, tad joprojām tiktu slēgti šie īstermiņa pagaidu kontrakti. Un tas visa šīs kumulatīvās kavēšanās rezultātā netiks sniegts atbildes un tā tālāk, tās nepienāca ne no eh, Itālijas varas iestādēm, ne no Eiropas komisijas. Un tā visa rezultātā, vai tad nu nevajadzētu tā spēcīgāk iejaukties šai situācijai, vai jūs neuzskatāt, ka šajā gadījumā mēs saprotam, sastopamies ar neatbilstīgu administrācijas darbu? ir noteikti nepieciešama plašāka informācija šai ziņā. Jo, jāsaka, šai gadījumā tiek skartas eh, tūkstošiem cilvēku dzīves. Sí, gracias, gracias. Paldies. Un, um, vēlos uzslavēt ombudu par visu paveikto darbu piekrītu tam, ko teica kolēģi. Pašlaik notiek diskusija par piekļuvi parlamentā. Es nezinu, vai šī informācija ir sasniegusi arī ombudu, bet vairākas asociācijas, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti Eiropā, Viņi tiešām ir neapmierināti ar to, ko ir apstiprinājusi IMCO komiteja. Atcerēsieties, ka komisāra Redinga paziņoja par uh, piekļuves aktu. Tas tika ņemta vērā uh, arī ANO atbildīgā komiteja atzinīgi vērtēja to, komisārs Taisons nāca klājā ar labu priekšlikumu, bet iekšējā tirgus komiteja, kurai, manuprāt, vispār nebija iesaist, jābūt iesaistītā, jo viņi pārstāv biznesa intereses, viņi noraidīja priekšlikumu, un uh, asociācijas ir uh, ļoti skumjas par to, kas notika. Mums bija tikšanās ar viņiem šo pēcpusdienu. Un, un te paliek aktuāls jautājums, kas notiek ar cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Un arī ļoti uh, mazie uzņēmumi ir atbrīvot no prasībām. Um, tā vajag jautājums par Eiropas Savienības pakalpojumu pieejamību. ir daudz dažādu atbrīvojumu un apiešanas iespējas dalību valstīm. Ja tas rada slogu uzņēmumam, kurā ir līdz 150 darbiniekiem, tad viņiem nav jāpiemērā noteikumi. Arī nav um, jāaizstāj jau pastāvošie bankomāti, kamēr viņiem vēl nav beidzies eksploatācijas termiņš. Uh, Un direktīva prioritizē uzņēmumu intereses, bet netiek prioritizētas cilvēku ar invaliditāti intereses. Vēlējos norādīt šo problēmu ombudam. Komisāra Taisana ir ļoti aktīvi strādājis pie šiem jautājumiem. Darbs ir noticis jau septiņu gadu garumā, un rezultāts ir ļoti sadusmojis. Asociācijas cera, ka spēsiet mums palīdzēt, lai šī sagatavotā likumdošana būtu nozīmīga. Paldies priekšādētāji! Nu, grib no savas puses gribu teikt paldies ombudai par ziņojumu. Tāpat arī paldies par šo lomu, ko viņa nospēlējusi proaktīvi šai darbā, kas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu pārskatāmību iestādēs. Ir svarīgi šī pārskatāmība. Paldies par šo izrādīto aktivitāti šai ziņā. Kas attiecas uz rīcības kodeksu un interešu konfliktu, arī šeit paldies par jūsu darbību, arī tas ir svarīgi. Visas šīs jūsu īstenotās iniciatīvas patiešām ir ļoti augstu vērtējams. Gribu jūs tikai arī tālāk mudināt iet pa šo ceļu. Es gribēju turklāt vērst jūs uzmanību uz vienu konkrētu punktu. Par to vēlos runāt šeit parlamentā, par to ir runāts jau jūri komitejā. Un tas ir šis brīdinā, šī brīdinājuma sistēma. 2015. gadā jūs sagatavojat informāciju, tas saistīts, protams, arī ar ētikas jautājumiem par nu, šiem informācijas sniedzējiem, brīdinātājiem. Kas notiek arī šai parlamentā? Te es atceros uz jau minēto skandālu par eh, izvairīšanos no nodokļu maksājumiem un tam līdzīgi. Jūs 15. gadā noslēdzāt izmeklēšanu Te jāsaka, tikai divas no deviņām iestādēm pēc tam pieņēma šāda veida ētikas kodeksu attiecībā ar šo trauksmes cēlāju aizsardzību. Un tad es gribu vaicāt, kopš 2015. gada un šī jūsu ziņojuma sagatavošanas un secinājuma pieņemšanas, vai jūs zinat, ka ir kaut kas pavirzies uz priekšu arī citur šajā jomā? Un kāpēc 2016. gada ziņojumā tad netiek tālāk vairs runāts par šo jautājumu? Vai jums šķiet, ka tas ir atrisināts? Jebkurā gadījumā nu, mēs, kā parlaments, protams, vēlamies, lai šis jautājums tiks skatīts tā padziļināti, pamatīgi. Un diskusijām par šo tēmu ar jums vajadzētu turpināties, jo, protams, ka jums ir plašas zināšanas šai jomā. Paldies tagad Čudai Karnet Dārlingai, un tas arī noslēdz mūsu runātājs sarakstu. Liels paldies! Arī es jūs varu apsveikt ar labi paveikto darbu. Paldies par sadarbību ar parlamentu. Divi komentāri no manas puses. Pēdējos gados esat daudz darījuši tirzniecības politikas jomā, daļa visu šī skandāla ap TTIP sarunām un arī caur par caurskatāmības trūkumu Eiropas Savienības tirzniecības sarunās. Šķiet, ka starmašu gaisma ir nedaudz pārvirzījusies, tagad, kad TTIP ir iesaldēts. Uh, Varbūt um, um, process atsāksies ar Trumpu, bet kas to lai zina. Bet tajā pašā laikā mums notiek liels tirzniecības sarunas, kas tā kā faktiski notiek uh, mm, ārpus radara. Un viena, par ko saņem visvairāk sūdzība, ir sarunas starp Eiropas Savienību un Japānu, kas gan ir jau noslēgušās, bet ļoti maz informācijas ir nonākusi publiskajā telpā par šīm sarunām. Nu, tas, protams, nav tētipu un nav varbūt tik ļoti interesanti, bet um, nevajadzētu pazaudēt fokusu uz caurskatāmību tirzniecības sarunās, jo Eiropas parlamenta izdarītais parlaments palīdzējusi izmeklēšanā ļaujot nodrošināt uh, lielāku caurskatāmību. Otrs jautājums saistīts ar Brexit. Aicinājums. Um, to Eiropas Savienību pilsoņu vārdā, kuri zaudē savu Eiropas Savienības pilsonību līdz eh, pēc sarunu beigām. Bet Brita pilsoņi vēl joprojām ir Eiropas Savienības pilsoņi, un mēs vismaz Lielbritānijā tātad saņemam ļoti maz uh, informācijas, maz caurskatāmības Lielbritānijā no mūsu valdības par to, kas notiek sarunu gaitā. Un tas rada daudz uztraukuma. Uh, lūdzu ņemiet vērā arī to, ka Lielbritānijas pilsoņi, kas vēl joprojām ir Eiropas Savienības pilsoņi līdz sarunu noslēgšanas beigām, lai uh, viņiem tik nodrošināta caurskatāmība. Tiešām ļoti svarīgs komentārs, un tagad uh, došu vārdu ombudai, lai viņi varētu atbildēt uz dotajiem jautājumiem. Jā, jums, protams, nav jāiedziļinās katra jautājumā detaļās. Uh, jo mums nav tik daudz laika, bet, ja nevarēsiet sniegt kāds atbildes tagad, varat tās iesniegt vēlāk rakstiski. Jā, paldies priekšsādātāji. Ja kurš, kurš vēlētos saņemt izvērstāku atbildu uz jautājumiem, varētu to iesniegt vēlāk. Jautājums par atbilstību. Pagājušajā gadā sasniedzām 90%, bijām ļoti apmierināti. Uh, bet zinājām, ka problēma būs tajā, ka būs ļoti grūti sasniegt šo rādītāju atkal. Pašlaik ir 83%, bet tas vēl joprojām ir uh, uh, otrais augstākais rādītājs biroja vēsturē. Domājot par caurskatāmību, noteikti bija um, problēma ar tabakas lobby caurskatāmību. Uh, komisija to noraidīja, to ļoti kritizēja tolaik bet eh, saistībā ar sūdzību skaitu iepriekš paskaidroto iemeslu dēļ par to, ka es veicu strateģiskās izmeklēšanas, kas var palīdzēt cilvēkiem, arī cilvēkiem, kuriem varbūt nav tieša kontakta ar institūcijām, bet varbūt, no, viņi pat nezina par Eiropas ombudu. Laisas kundze, jā, koment. Risk and institution. Laisas kungs. Uh, jūsu komentārs. Bet uh, par to, ka varētu notikt kaut kas uh, briesmīgs vēlāk, bet jāatzīst, ka pasākums bija brīnišķīgs. Ne tikai apmainoties labo praksi, bet arī parādot šo lielisko darbu, ko institūcijas uh, uh, paveic, jo īpaši, kad viņas sadarbojās. Morāls kungs, uh, Rais kungs par Eirogrupu, jā, pie tā mēs strādājam, darbs ir procesā. Uh, Es turpinu sakot jautājumam par uh, vērtspapīru iepirkšanu, kur tiek veikti šie darījumi. Es zinu, ka Eiropas parlaments pie tā aktīvi strādā. Es pieņemu, ka viss jautājums par eiro grupu, sākot jau no caurskatāmības līdz pat tās nākotnē, kad mm, tas noteikti atgriezīsies mūsu um, uzmanības lokā pēc tam, ka noslēgsies vēlēšanas arī Vācijā, un noteikti, ka tam pievērsīsimies pavisam cieši. Es uh, to ļoti labi apzinos. Es piekrītu komentāram par to, ka pilsoņiem ir grūti saprasti Pasaules veselības organizāciju, pasaka, ka viss kārtībā. Nē, otrādāk. Pasaules veselības organizācija teica, ka var radīt apdraudējumu cilvēku veselībā. EFSA teica, ka nē, Bet domājot par caurskatāmību, tas ir acīm redzams, tā acīm redzama problēma. Jūs teicāt, ka nezināt, kas notiek, ka, kad ierodas Dānijas um, pārstāvji. Un to var attiecināt uz daudzām dalību valstīm, bet, piemēram, arī Anglijas parlamentārieši, kas ieradās šeit, un viņi teica, ka viņi nezin, ko dara viņa ministri, bet te nu ir atbildība arī Dānijas, Anglijas, īrijas cilvēku, vienalga, kuras valsts cilvēku rokās, ir eh, zināma darba daļa, kas jāpaveic dalībvalsts līmenī. Bet mēs neesam noslēguši savu izmeklēšanu par padomas caurskatāmību. Eh, tad, eh, no darba grupu līmeņa uz augšu tas ir ļoti apjomīgs darbs, un tas ļoti labi atspoguļo arī šo lielāko politisko darbu, kas notiek. jautājums par pārkāpumu gadījumiem un pilotu projekts, ko izvērtējam. Esam saņēmuši daudz sūdzības saistībā ar to. Nu, darbam, pie, ko daram ar pilotu sistēmām, tam vajadzētu noskaidrot situāciju par pārkāpumiem. Ivī Kundze, jūsu pieminētie gadījumi, esmu pavisam labi pazīstama ar tiem Pašlaik ir aktuāls tiesas process par komisiju un atbildīgo pusi. Es nevaru tikt iesaistīta, ja ir tiesas process, bet tiklīdz būs tiesas spriedums, es aicināšu komisiju uh, mani informēt, kāda ir viņu nolūki. Pagaidām viss ir iesaldēts, kamēr tiesa uh, izlemj, bet es uh, zinu par šo situāciju un pie tās strādāsim. Uh, Jā, invaliditātes akts. Patiesa atbilde šajā gadījumā būtu tāda, ka tā ir politiskā griba, tas ir politiskās gribas jautājums. Es varu darīt savu darba daļu, ir atsevišķas lietas, ko es varu darīt, kuras varu leģitīmi iesaistīties, bet ir jāatrod uh, politiskie atbalstītāji jūs un jums līdzīgie, bet uh, ir tikai tik daudz, cik es varu izdarīt uh, saistībā ar sūdzībām un Rozie kundze par trauksmes cēlājiem. Visām institūcijām tagad ir trauksmes cēlāja noteikumi. Mēs neesam par to aizmirsuši. Tam turpināsim sekot. Um, pieņemu, ka 2016. gads bija vēl pārāk agru, agri, lai kaut ko darītu, bet un domāsim, kā izvērtēt šo noteikumu īstenošanu praksē. Un kā tāds Dārlings kundzes jautājums. Jā, pirms trīs nedēļām bija apvienotajā karalistē, pavisam dzīvīgajā pilsētā Londonā. Un tur es tikos ar informācijas komisāru, lai runātu par šo jautājumu un arī par institīvu man iniciatīvu un tas, ko es gribēju viņai skaidri pateikt. Ka, ja ir problēma ar to, ka apvienotās karalistes pilsoņi nevar piekļūt a, dokumentiem no, a, un arhīviem no apvienotās karalistes valdības un iestādēm, tad viņiem ir tiesības to iegūt caur a, Eiropas Savienības protokoliem, arhīviem. Un Mēs, vismaz manā birojā, neesam aizmirsuši, kā Briti vēl joprojām ir Eiropas Savienības pilsoņi. Bet ir ļoti svarīgi nodot vēstījumu, ka visi jūsu pilsoņi, kas meklē kādu informāciju un paši vietējo caurskatāmības noteikumu dēļ nevar piekļūt informācijai, tad viņi to darīt caur Eiropas Savienības uh, arhīviem. Viņi var vērsties arī tiesā, viņi var vērsties arī pie manis. Tas bija tiešām ļoti efektīvi un ļoti ātri, saka priekšsādātāja. Brīnišķīgi jums izdevās atbildēt uz visiem jautājumiem ļoti efektīvā veidā, kā vienmēr. Man ir daži paziņojumi šodien, 11. jūlijā. Uh, būs ziņojuma apspriešana. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 11. jūlijas. Es saku nepareizos datumus. 18. Eh, jūlijas pulksten trijos pēcpusdienā, balsošana mums, pie mums 11. oktobrī un balsojums plenāra sesijā novembrī. Līdz ar to liels jums paldies un vēlu veiksmi jūsu turpmākajā darbā, lai varētu uh, Um, pārstāvēt vēl joprojām 28 Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu intereses. Paldies! Okay, and uh, the petitioners are... Labi. Lūgumrakstu Izniedzēji šeit ir ieradušies, atvainojiet, ka liku jums gaidīt. Ir vēl viens jautājums jāizskata pirms tam. Tas ir faktu vākšanas brauciens uz Madridi. Delegācijas vadītāja ir mūsu vidū, un viņa īsi mūs iepazīstinās ar šo jautājumu. Liels paldies! Mēs bijām pieci cilvēki no Lūkumrakstu komitejas un braucām uz Madridi pagājušo nedēļu pirmdien un otrdien. Mūs pavadīja trīs pārstāvi no Spānijas, līdz ar to bijām tāda cienījama Esmēra delegācija un apmeklējumi un vizītes bija diezgan intensīvi. Faktu vākšana bija diezgan intensīva ne tikai tēmas dēļ, bet arī laika grafika dēļ un sanāksmju skaita dēļ. Mēs Diskutējām par lūgumrakstiem, kas eh, bija saistīti ar jautājumu, ka tūkstošiem zīdāņu nozaga slimnīcu, ļoti bieži reliģisko slimnīcu pārstāvji, eh, darbinieki, un ļoti bieži šie bērni tika pēc tam pārdoti tālāk, un tas notika no 40. līdz 90. gadiem. Uh, Spānijas tieslietu ministrija, valsts prokuratūra, Eiro ombūda pārstāvji, Spānijas katoļu baznīcas pārstāvji, žurnālisti un citas puses, un vissvarīgākais paši upuri iesaistījās šajās sarunās, un tātad bija arī Eiropas dimensija kas eh, liecināja par to, ka iesaistīti nav tikai Spānijas eh, iedzīvotāji. Mēs ļoti daudz ko uzzinājām, bet nu, es tagad dalīšos tikai iespaidos par eh, pēdējās nedēļas notikumiem. Ļoti bieži mēs saņemam pretrunīgus faktus no valsts iestādēm un no cilvēkiem, kas ir upuri aktīvisti, juristi, žurnālisti. Pretrunīgi fakti ir par eh, skandāla apjomu, skaitļi ir pilnīgi atšķirīgi šīm abām pretējām pusēm. Jautājums ir par to, vai mēs runājam par atsevišķiem gadījumiem, vai mēs runājam par organizētu bērnu nolaupīšanu un tirzniecības tīklu. Tad šāds ir lūk jautājums. Uh, bija pilnīgs uzticēšanās trūkums uh, upuriem uh, valsts uh, un katoļu iestādēs. Uh, upuri un lūgumrakstu iesniedzēji uh, ir tādā situācijā, ka viņiem ir ļoti daudz uh, faktu jāiesniedz, lai varētu tiešām tikt uzskatīt par upuriem. Dažkārt uh, desmitiem gadu viņam ir jācīnās par to, saņemot ļoti niecīgu uh, psiholoģisko un juridisko atbalstu, taču kopš 2009. Eh, gadā un 2010. gadā šis skandāls uh, guva plašu rezonanci, ir paveikts diezgan daudz, atbalstot upurus, uh, piemēram, atvieglojot piekļuvi arhīviem. Taču visi varam atzīt, ka lietas vēl var uzlabot, lai atvieglotu upuru un cietušu atbalstu. Mans secinājums būtu šāds. Uh, fundamentāli bija skaidrs, ka šis uh, skandāls ir Spānijas pilsoņu kara un Franko diktatūras uh, viskaudrākā bruce šobrīd, un cilvēki ļoti skaudri to var apzināties uz savas ādas. Tas bija ļoti skaidri sajūtams. Neviens no satiktajiem neapgalvoja, ka nekādu problēmu nav, un tas ir ļoti sveiks secinājums. Tikšanās ar baznīcu, manuprāt, bija ļoti pozitīva. Baznīca atļāva piekļuvi arhīviem, tad atvēra tos. Un viens no priešlikumiem bija tāds, ka baznīca Eh, privātos arhīvus varētu piesaistīt valsts arhīviem, ko veic eh, valsts eh, cietušo atbalsta birojas, un tas nozīmē tādu plašu pozitīvu soli, kas nozīmē to, ka deputāti un nacionālais parlaments sniedz atbalstu parlamentārai izmeklēšanai. Daudz problēmas, par kurām bija runa, nebija tādas, kuras varētu risināt individuāli. Uh, Proti, protams, bija individuālas lietas, taču ļoti daudz līdzību bija visiem šiem gadījumiem. Šādi lūk būtu mana iespēja. Tagad, gatavojot parlamentā rekomendācijas, eh, kas varētu atšķirties no maniem iespējiem, to es vēlos uzsvērt. Ceru, ka tik tiešām tas palīdzēs eh, atbildēt uz lūgumrakstu sniedzēju gaidām un eh, dziedēt šīs brūces. Paldies! Šī šobrīd ir tikai iespēja uzklausīt faktu vākšanas eh, brauciena secinājums. Šis nav īstais brīdis debatēt. Pieturēsimies pie šiem noteikumiem. Mēs vienkārši iepazīstamies ar rakstisko ziņojumu tad, kad eh, par to runāsim. Brauciens notika pagājušajā nedēļā, līdz ar to šobrīd mēs par to nedebatēsim. Delegācijas vadītāji būs jādodas prom pēc pāris minūtēm. Pienācīgajā brīdī, vai nu jūlijā, vai septembrī, iepazīsimies ar rakstisko tekstu un rekomendācijām. Šī bija tikai prezentācija komitejām. Paldies jums liels! Redzu, ka ir cilvēki, kas vēlas izteikties, taču, ja es došu jums vārdu, mēs tagad pilnīgi aplaudīsimies un neko nepaspēsim. Tādēļ tagad pievērsīšos uh, nākamajam darbkārtības punktam, kas ir lūgumrakstu jautājumi. Atvainojiet, ka esmu tik stingra, bet citādi nav iespējams. Paldies eh, par eh, šādu mutisku ziņojumu, un, kā jau teicu, ar tekstu iepazīsimies, kad uh, nāksit ar to klajām. Es gribētu tomēr nedaudz eh, izteikties. Nē, atvainojiet, lūdzu, nesāksim tagad debates. Jā, bet es nepiekrītu ar to, kas tika teikts, un sevišķi par to, kas notika misijas laikā. Lūdzu, dodiet man minūti runas laika. Jūs nāksiet klajā ar jūsu personisko viedokli par misiju, tas viss ir jāraksta priekšsatādēm, ja es dodu vārdu jums, tad man būs jādod vārds pilnīgi visiem, bet es tam nepiekrītu, jo mūsu kolēģi iepazīstināja ar savu viedokli, go iepazīstināja presi ar šiem jautājumiem vienlaikus, un te ir dažādi viedokļi izskanējuši. Preses konferencē bija deputāti, kas izteicās, es domāju, ka tas būtu jāprecizē. Jā. Mums ir jāsako noteikumiem. Mēs esam saņēmuši motisko pārskatu no delegācijas vadītājas. Tik līdz kā mūsu rīcībā būs teksts, mēs iepazīsimies ar ziņojumu, un tad visi varēs izteikties un varēsim diskutēt par šo jautājumu pēc būtības. Es zinu, ka šis jautājums ir ļoti sensitīvs, es zinu, ka tas jums ir aktuāls, taču, ja es tagad sākšu par to debatēt, tad lūgumrakstu iesniedzējiem būs jāgaida līdz rītdienai, un tas nebūs godīgi. Mm. Jā, es saprotu, ka vajadzētu tik tiešām paredzēt to, ka ierakstām protokolā sēdes ir to, ka es nepiekrītu mutiskajam ziņojumam, ar kur mūs iepazīstināja faktu vākšanas eh, misijas vadītāji. Eh, labi, tagad tātad nākamais darbkārtības punkts. Eh, kas tātad ir Jautājums par lūgumrakstu, ko Egejas jūras reģiona jurists to pieņem šādi iesniedz Grieķijas valsts piederīgiem par nesen Grieķijai pieņemtu apdrošināšanas dokļu likumu. Došu vārdu jums un atvainojiet par visām tām grūtībām, ar kurām jums ir nācies šeit saskarties. Došu vārdu Georgijos Beskas un Aleksandrus Manolopulus kungiem. Katram piecas minūtes. Paldies, priekšētās kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Paldies par doto iespēju jūs iepazīstināt šodien ar mūsu izsniegtā lūguma rakstā numur 0663 2016 detaļām. Pirmkārt, te ir runa par īpašumtiesībām Eiropas Savienībām. 2000. gadā, kad tika rakstīts Lisabonas līgums, un tur tika paredzēta cilvēku cieņas eh, aizsargāšana kā daļa no cilvēktiesība aizstāvības, eh, kas ir viena no Eiropas Savienības eh, pamattiesībām un vērtībām. Diemžēl šie principi, kas jāievēro Eiropai, šķiet netiek piemēroti Grieķijā, vismaz attiecībā uz juristiem un citām, dažām citām profesijām. Pieņemts eh, likums ir par eh, nodokļiem un apdrošināšanām, kas mūs ir novedis faktiski strupceļā. Lūgumrakstā mēs esam precizējuši skaitļus, faktus, kas tieši ir noticis, ko tas nozīmē mūsu profesijas pārstāvjiem. Vairs nav nekāda tiesība, un mēs esam, kā jau teicu, strupceļā, bezizējā. Mēs esam protestējuši, un tika pieņemts likums, balstoties uz kuru par 60% pieaudzis maksājuma apjom, apjoms, kas lai cik tas neticam arī neizklausītos, ir jāmaksā no mūsu kabatas. Un tas, protams, ļoti ietekmē mūsu ienākumus. Pēdējo gadu laikā iestādes uh, Grieķijā ir palielinājušas iemaksas par 52-60%, kas tātad ir eh, dažādi maksājumi, nodokļi un uh, citu veidu finanšu sloks. Cilvēku labklājība līdz ar to ir atkarīga no valdības politiskās gribas, un šādas politiskās gribas Grieķijā nav. Politiskai gribai nevajadzētu izpausties tikai ar skaitļiem, bet jābūt arī taču jāņem vērā sociālā dimensija, cilvēciskais faktors. pašnodarbinātie juristi šo profesiju pārstāvi kā cilvēki cieš, un mēs vēršamies pie jums, iesniedzot šo lūgumrakstu, nosodot Grieķijas valdības eh, īstenotos pasākumus, kas apdraud ienākums, apdraud īpašumtiesības. Kā tad var veicināt uh, ekonomikas attīstība šādi tiek apdraudēta pašnodarbināto situācija. Ja mēs skatām, kas tiek darīts, kas tiek darīts, piemēram, Eiropas komisijā, tad tie ir tāds kā burtais loks. Recesija nekad nebeigsies, ja mēs tā turpināsim darīt. Cilvēki, kas, kam būtu jāuzklausa Eiropas iedzīvotāji, Eiropas pilsoņi, Jums būtu taču jāpieprasa Grieķijai, lai tā ievērotu cilvēku tiesības. Mēs šobrīd esam pilnīgā bezizējā. Nav pilnīgi nekā, ko mēs varētu darīt. Tādēļ mēs šajā izmisumā vēršamies pie jums, lai jūs lūgtu Grieķijas valdībai, ko darīt mūsu labā situācija, kurā mēs esam nonākuši, ir pilnīgi traģiska, katastrofāla. Mēs pašnodarbinātie juristi uzskatām, ka būtu taču jāsniedz eh, mūsu arodu pārstāvjiem iespēja palikt valstī, turpināt uh, savu darbu un eh, jānodrošina cilvēku cienīga dzīve, taču cilvēki, politiķi, tehnokrāti mūs neredz, uh, mūs neredz kā cilvēkus, bet tikai kā skaitļus, kā plikus skaitļus. Lūdzu, pieņemiet politisku lēmumu, pieņemiet lēmumu tieši tādu ietekmīgu lēmumu, kas varētu mainīt šo situāciju. Mums nav pilnīgi nekādas rīcības brīvības. Mēs esam pilnīgi katastrofālā situācijā. Visas mūsu cerības gūstas uz jums. Paldies! Eh, vai eh, es varētu lūgt, pirms dotu tālāk vārdu, lūgt apsēsties tautas partijas padomniekus un uzvesties klusāk? Tagad vārds jums. Atvainojiet uh, par uh, sagādātajām nērtībām. Komitejas uh, locekļi, godātie komitejas locekļi, mēs esam ļoti pagodināti būt jūsu vidū. Kā mūsu organizācijas priekšstādātais jau teica, es varu tikai atkārtot, ka ar mūsu lūgumrakstu un tajā, tam pievienotajiem dokumentiem top skaidrs, ka uh, situācija, kurā mēs šobrīd atrodamies, jaunie likumi par uh, apdrošināšanām un nodokļiem ir izveidojuši katastrofālu situāciju. Un šie likumi ir pieņemti taču ar Eiropas komisijas atbalstu. Tas skar pamattiesības, cilvēku tiesības, un tās ir tiesības, kas ir atrunātas Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Pieņemot likumus, taču jāņem vērā arī cilvēciskā dimensija, kas arī ir daļa no Eiropas cilvēktiesību hartas. Mūsu aroca un mūsu valsts tiek smagi skarta šobrīd ar šiem likumiem. Tādēļ mēs tiešām lūdzam jūs, ko darīt, lai risinātu šo situāciju. Sasaistē ar Grieķijas tiesām. Šobrīd nav pietiekami padziļinātu pētījumu, kas eh, apliecinātu to, ka Grieķijas valdības eh, paveiktais ir nepieciešams. Eh, tiesas un revīzijas palātas ir pieņēmušas lēmumus, kas ir mums par labu judikatūru, faktiski mums ir par labu. Mūsu ienākumi šobrīd ir krasi samazinājušies. Ļoti daudz pašnodarbināto juristu ir spiesti pamest savu arodu. Mēs vienkārši vairs nevaram turpināt strādāt. Mēs lūdzam, lai tiek ievērots samērīguma princips, lai tiktu respektēts šis princips, respekts. Uh, tas ir ļoti būtisks vārds šeit. Tā ir daļa no, Eiro, no Grieķijas konstitūcijas, no Eiropas cilvēktiesību konvencijas, bet šķiet, ka Grieķijā šis vārds. Uh, likumdevējiem neko nenozīmē. Mums uh, ir jānodrošina tas, lai valsts vara vairs nevarētu vienkārši, ne ar ko nereģinoties, pieņemt kaitnieciskus likumus. Ir skaidri jāizsver tas, kā tad šīs iemaksas tiek organizētas un maksātas tādā veidā, lai juristi un citi pašnodarbinātie netik, nesabruktu zem šīs iemaksu un nodokļu nastas. Strādājot šādos apstākļos, kas apdraud cilvēku cienīgu dzīvi, kā gan var nodrošināt izaugsmi normālus apstākļus. Šobrīd Grieķijā ir recesija. Eiropas Savienības uzspiesto apstākļu dēļ. Un tas eh, nozīmē to, ka ir cilvēki, kas nekad nevarēs vairs tikt laukā no parādu sloga, radītā jūga. Vērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienība, tiek uzskatīts tikai par tādiem teorētiskiem principiem, taču realitātē tie netiek piemērot. Lielas paldies! Tagad došu vārdu komisijai. Mums ir vai nu Mr. Slainis vai Karona kungs, vai jūs runāsit katrs pēc kārtas. Paldies, jā, Laina kungs. Izteiksies pirmais. Vispirms par iemaksu noteikumu harmonizāciju, kas parādās noteikumā likumā 4387 2016 apdrošināšanas nodokļu likums. Tas eh, tika pieņemts, lai nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti eh, šajā sistēmā un eh, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi. Viens no galvenajiem reformas principiem ir satuvināt iemaksas un peļņu lai būtu ciešāka sasaiste starp šiem lielumiem. Pašnodarbinātie tiek nolikt tādā pašā pozīcijā kā citas darbinieku kategorijas, un tā tad uh, ienākumi bal, un iemaksas uh, faktiski balstījās uh, agrāk uh, tikai uz stāžu, bet tagad tas ir mainīts tā, lai tas balstītos uz reālajiem ienākumiem. Tātad te runa ir par samērīgu principu, un šis princips uh, ir spēka arī citām darbinieku kategorijām. Tajā pašā laikā ir arī pārējais posma normas, uh, kas aizsargā cilvēkus no pārāk straujām pārmaiņām, un tie ir spēkā līdz 2020. gadam. Uh, Tātad pārējais posms būs spēkā līdz 20. gadam, pakāpeniski tiks palielinātas iemaksas, būs arī elastīgāka sistēma jaunajiem darbiniekiem, lai viņi varētu pamazām pielāgoties iemaksu ziņā. Runājot par ekonomiskajiem pētījumiem, kuru viens no lūgumrakstu iesniedzējiem uh, savā prezentācijā minēja, uh, Šie pētījumi bija daļa no pensiju likumiem, likuma kopuma, un tur runa bija par tādu visaptverošu pētījumu, un tajā iesaistījās Grieķijas iestādes un nodrošināja šis pētījums to, lai būtu tāds visaptverošs redzējums, kas apliecinātu to, ka tik tiešām visi tiesiskie aspekti ir ņemti vērā. visādi citādi. Es domāju, ka šie arī būtu galvenie jautājumi, par kuriem es gribēju runāt. Liels paldies! Tagad došu vārdu kolēģiem. Sarjana Plasa kungs. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies, um, priekšsādātājs kundze. Pēc lūgumraksta iesniegšanas ir uh, bijusi zināma notikuma attīstība. Šī brīža Grieķijas valdība parakstīja 4. memorandumu, un uh, situācija līdz ar to pasliktinājusies vēl vairāk nekā tā, kas bija aprakstīta lūgumrakstos. Nesenie pasākumi, kas ir pieņemti Grieķijā, ir tāda, ka tagad nav pilnīgi nekādas, uh, nekādu robežu, visi ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem. Tas nozīmē to, ka ne jau tikai atsevišķas kategorijas tas skar. Uh, Pensijas ir samazināts 17 reizes. Jaunie darbinieki, pensionāri, visi, visiem apliek nodokļi, visiem uh, uzliek nodokļus. Eiropas uh, komisija paraksta memorandu tekstu, kurā ļoti detalizēti teica tas, ka jāsamazina pensijas, jāpalielina nodokļi un jāsagrauj sociālās eh, apdrošināšanas eh, sistēma. Un tas pats attiec arī uz citiem memorandiem, kas eh, tiek parakstīti Grieķijā, jo tie visi apdraud sociālo aizsardzību Grieķijā. Ja mēs skatām Eiropas semestri, komisija vienmēr runā par to, kāda būs jaunā izaugsme, kādi būs jaunie uzlabojumi, taču galvenokārt taču jāpatur prātā, ka valstī nevajadzētu apdraudēt darbinieku sociālo aizsardzību. Jābūt iespējām cilvēkiem gūt peļņu, nesagrūstot zem dažādiem nodokļu slogiem. Sadarbības nodoklis lieliem uzņēmumiem ir piedzīvojis 3% griezumu, piemēram. Tas ir tikai viens no piemēriem. Eiropas Savienība un Grieķijas valdība šobrīd mēģina samazināt sociālo aizsardzību, valsts tieši sociālo aizsardzību un to aizstāt ar privātām apdrošināšanām un fondiem. Dokumenti, kuri šeit ir minēti, jums pierādīs to, cik ļoti satriecoša situācija ir šobrīd nodokļu ziņā Grieķijā. Ja 20% pensijas uh, tiek uzlikts nodoklis, ja par veselības pakalpojumiem, medicīnas pakalpojumiem ir jāmaksā vairāk un jāmaksā dažādi nodokļi, uh, aptuveni 38% apjomā no jūsu ienākumiem, nu tad kas paliek pāri? Nekas daudz nepaliek pāri, lai dzīvotu. Un tas vēl nav viss, runājot par Grieķijas valdību. Tagad ir jāmaksā jau iepriekš nodokļi, kas tiks iekasēti gadu vēlāk. cilvēkiem ļoti bieži ir jāmaksā milzīgas summas par nodokļiem. Mēs šeit runājam par lietām, kas eh, ir notikušas eh, Grieķijā kopš lūgumrakstu iesniegšanas. Tātad, kā jau teicu, situācija ir tikai degradējusies. Tas skar jaunos juristus, tas skar daudzus cilvēkus. Protams, ka lielos uzņēmums, lielās kompānijas tas skar daudz mazāk ne tikai juridiskajā nozarē, bet arī citās nozarēs Grieķijā. Protams, ka tas visvairāk skar tieši pašnodarbinātos un jaunos darbiniekus. Es savā pieredzē, 40 gadus ilgajā pieredzē, neko tādu nekad neesmu vispār redzējis. Nekad cilvēkiem nav nācies saskaties ar šādām problēmām jurista profesijā tieši. Es pilnīgi piekrītu šiem lūgumrakstiem. un vēlos uzsvērt, ka te runāt par politisku jautājumu. Eiropas Savienība faktiski iznīcina juristu profesiju Grieķijā. Un tā ir to darījusi un turpina to šobrīd vēl darīt. Cilvēkiem vairs nav pilnīgi nekādas uzticības Eiropas Savienībai. Un mēs pilnīgi nesam uh, mainījuši viedokli pēc Eiropas komisijas uh, atbildes, un mēs vēlamies turpināt strādāt pie šā lūguma rakstiem. Liels paldies, Mērijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām paldies eh, lūguma rakstiesniedzējiem, kas šo jautājumu ir pacēluši mūsu komitejā. Te jau galu galā tiek pārstāvēts viss juridēs sektors Grieķijā, ne tikai vien šī šaurā joma. Un visa šī freelance, jeb līgumdarbinieku pro, profesija kopumā, šie noteikumi ietekmē MVU ļoti lielā mērā, un, un tas viss, jāsaka, ir par vienu un to pašu lietu faktiski. Mēģis, protams, ir būt ar vien lielāku pēļņu, bet lūgumraksts ļoti labi atspoguļo notikumus Grieķijā. Situācija ir kļuvusi vēl sliktāk kopš 4. memorandu pieņemšanas tā ietvaros. Mēri ir vēl stingrāki. Un šobrīd, jāsaka, arī Eirogrupā nav ne mazākās vēlmes piedot Grieķijai šos parādus. Šeit minētie jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Un to ļoti labi parādīja šovakar izklāstītās eh, pozīcijas, nostājas. Eiropas komisija arī vajadzētu runāt ne tikai par nu, saturu šai lūgumrakstā kā tādu, bet par savu lomu. Timermans kungs vidē, kā vicu priekšādātājs viesojās komitejā. Un uh, faktiski tad, kad komisija saņem lūgumu rakstu, tai vajadzētu nevis tikai uzdot jautājumus dalību valstīm, bet arī domāt par to, kāda atbilde tiek saņemta. Padziļinātāk jāskatās šiem jautājumiem, citādi tam nav jēgas. Šie jautājumi ir jārisina, ir jārēģē uz to, ko valsts atbild. Un šajā gadījumā viņam to vajadzēja darīt arī attiecībās Grieķijas valdību. Viņš komisijā šo dokumentu nav skatījis pietiekami padziļināti. Komisārs teica, lūk, Viņu uzdevums ir aizsargāt Eiropas Savienības tiesību aktus un pilsoņu tiesības, bet Grieķijas gadījumā. Tāpat laikā, nu, tad iznāk, ir bijusi citā situācijā. Komisija taču arī bija daļa no trojkas. Ko tad komisija darīs? Ko tad viņi ievēro? Kur tad šeit ir ievērot tiesību akti un pilsoņu tiesības? Tad iznāk, ka trojkas noteikumi ir svarīgāki, un tāpēc svarīgi šo jautājumu skatīt. tiesības uz cilvēku cieņpilnas dzīvi ir pārkāptas. Tāpat arī nevar īstenot neatkarīgu profesiju. 80% ieņēmumu, ko saņem šie freelance juristi, faktiski aiziet pat taisno valstī. Un tikai 20% paliek pašiem cilvēkiem, lai viņi varētu samaksāt nomu par telpām un izdzīvot un tā tālāk. Tāpat arī tiesības uz īpašumu ir pārkāptas šai gadījumā. Visa šī situācija noved pie tādas, um, tādas beznākotnes situācijas, nu skumji. Te nu redzam reālus pārkāpumus ES e tiesību aktos. Un taču Eiropas Savienībā būtu šie tiesību akti jāaizstāv. Pamattiesību hartā noteiktais šeit tiek pārkāps arī šeit komisijai būtu jārīkojas kā aizstāvēji. Nedrīkst ļaut Grieķijas valdībai visus šos noteikumus apiet un pārkāpt lūgumrakstu iesniedzēju ties, tiesības. Pirmām kārtām priekšsēdētāji mans lūgums ir tāds atstāt šo lūgumrakstu atvērtu, otram kārtām nosūtīt vēstuli ekonomikas un sociālās drošības ministriem Grieķijā, uzdodot jautājumu prasot paskaidrot, kāpēc viņi pārkāp logumrakstu iesniedzēju tiesības, tā kā tas tiek šeit aprakstīts, ka šīs tiesības aizsargā ēst tiesību akti. Un trešām kārtām būtu jāiesniedz ekonomikas, eh, ekon komitejai prasību un atklājā ar atzinumu, lai viņi darba grupā šo jautājumu apskatā. Viņi taču nodarbojas ar memorandu jautājumiem Grieķijā. Un vēl. Mums ir piln, jāsaņem pilna informācija par to, kas notiek šai ziņā. Es, protams, uzklausīšu, kas sakām uz kolēģiem tā tālāk, bet domāju, ka mums tieši šādi arī būtu jārīkojas tā, lai mēs nonākam pie atbilstīga lēmuma. Mēs paldies priekšredētāji turpina. Tagad mums ir jādarbojas efektīvāk. Vēl tikai 15 minūtes mūsu rīcībā ir tulki, vēl divi runātāji, lūdzu izsakieties lakoniski, tā lai mēs varam paspēdot vārdu arī lūgumrakstiesniedzējiem. Terika Braskungs, paldies priekšādātājs, teikšos īsi. Ekonomikas un sociālā situācija Grieķijā ir vienkārši dramatiska. Es gan nezinu precīzi, kādi ir šie jaunie tiesību akti, bet man bail, ka rodas kārdinājums no Grieķijas nodokļu maksātājiem prasīt vairāk nekā no, piemēram, Dāņiem vai citiem. Mums vajadzētu vēlreiz pārdomāt šo situāciju un darīt to saskaņā ar, ņemot vērā šos ļoti traģiskos apstākļus, kādos viņi šobrīd dzīvo. Reformām ir vajadzīgs laiks un ir vajadzīga arī piekrišana no iedzīvotājiem, lai šīs reformas būtu reālas. Un tāpēc es lūgtu lūgumrakstu paturēt atvērtu, tieši tā kā to teica Marijas kungs. Paldies! Lieliski, Pēters Jārs tālāk. Tad sākšu ar um, secinājumu. Arī es gribētu, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts. Varbūt nedaudz citiem sludai nekā kolēģis Marijas. Jā. Tu jāsaka, Tātad, kad ir runa par to, ka ir 80% izdevumi izdoti, tas, protams, ir uh, motivējoši, tā ir būtiska zīme. Uh, Tātad, jā, es gribētu, lai lūgums paliek atvērts, bet man vēl ir jautājums. Vai ir tā, ka situācija ir problemātiska šajos MVU jomā, bet MVU jau ir ekonomikas mugurkauls, un mums tie ir jāatbalsta. Dažkārt rodas iespējas, ka dažkārt valdība iesniedz priekšlikumus, kas ir absolūti neakceptējami. Un, un tad viņi tā pavisam izdevīgi um, vaino Briseli par visu, kas noiet greizi par uh, budžeta samazinājumiem un tā tālāk. Un ir, um, mums ir spēcīgs aizdomas, ka daudz līdzekļi ir nelegālos banku kontos uh, noslēpti. Mums ir jāveic izmeklēšana, jākonstatē fakti saglabāsim šo lūgumu rakstu atvērtu, līdz tiks noskaidroti fakti. Un kā teica komisija, mums ir tad, tas jānoskaidro no Vācijas um, austrumu reģionu. Jā, ir taisnība, ka MVU ir jāsmaklā, jāsmaksā milzīgs nodokļu sloks, nu, un tas faktiski nesniedz nekādu labumu attiecībā uz ekonomikas veicināšanu. Thank you very much. Lielas paldies! Ar to runātājs saraksts ir izsmalts. Nu, un tad došu tālāk vārdu jums, lūgumrakstu iesniedzējiem, katram divas minūtes. Politika par dupotētas ir. Priekšādātāji. Esam ārkārtīgi pārsteigti par Eiropas komisijas attieksmi šai ziņā. Tā taču vajadzēja būt tiesību aktu aizstāvēji Eiropas Savienībā. Daudz, kas, ko komisija teica, vienkārši neatbilst patiesībai. Viņa runāja par šo pētījumu un par augstāko tiesu Grieķijā, bet šis pētījums, jāsaka, jāskat visai kritiski. Man šokē tas, ko saka komisija. Tā ir jārespektē arī mūsu kā Eiropas Savienības pilsoņus. Mēs nevaram dzīvot šādā situācijā. Un nevar būt tā, ka Grieķija apspiež savus iedzīvotājus ar Eiropas komisijas palīdzību. Tas vienkārši nav pieņemami un tas neatbilst tādai Eiropai, par ko mēs sapņojam. Šeit ir cilvēciskā dimensija, kas faktiski ir pilnīgi ignorēta. Valdība skatās tikai uz skaitļiem. Viņus neinteresē mūsu pašcieņa izdzīvošanas iespēja, mūsu dzīve. Un pēc šiem čet, četriem gadiem 80% iedzīvotāju dzīve ir pasliktinājusies. Un nodokļu sloks ir tikai pieaudzis. Nu, tas tikai liecina par to, ka komisiju ne, mēs neinteresējam. Un mēs negribētu, lai pār Grieķiju valda tehnokrāti papildu, otrs runātājs. Tikai vēl papildinot to, ko teica um, mans kolēģis. Ir skaidrs, ka jūs esat pareizi izpratuši, par ko ir runa attiecībā uz juristiem un citām freelance, jeb līguma darbinieku profesijām Grieķijā. To teica arī Zārjanopolis kungs. Jā, pilnīgi skaidrs, ka esat iepazinušies ar dokumentiem ļoti rūpīgi un tikai vēl tāda viena neliela piezīme novērojums. Deputātam no Vācijas, kas teica, ka mums ir vispirms jā, jāredz, vai šis 80% skaitlis par nodokļiem runājot ir atbilsti precīzs. Nu, faktiski es gribētu pateikt, ka situācija kļūst vēl sliktāka. Mēs ceram uz jums, mēs ticam jums un ceram, ka jums izdosies panākt kaut ko. Tie, tā kā to ierosināja Marijas kungs. Yes, thank you very much. Jā, liels paldies. Nu, tad ir pienācis laiks noslēgt, noslēgt šo darbu pie šī lūgumraksta. Esam vienojušies lūgumrakstu atstāt atvērtu un e, vēlreiz griez, vērsties pie komisijas pēc, pēc kāda brīža. Un es vēlētos, lai komisija šobrīd veiktu tādu dziļāku izvērtējumu attiecībā uz dokumentiem, jeb dokumentu, ko vakar saņēmam no Grieķijas nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma ministra. Tas ir nostājas dokuments, un mēs saņemam to tikai vakar, esam to jums pārsūtījuši. Šajā dokumentā ir vairāk apgalvojumu, kur teica, ka sociālās nodrošinājuma maksājumi ir saistīti ar reālajiem ieņēmumiem, tad nevis ar nominatīviem ieņēmumiem, uh, kā tas bija iepriekš, un es gribētu noskatot, vai tas tiešām tā arī ir. Un mēs vēlamies paļauties uz jums, komisijas pārstāv, ka jūs tiešām uzmanīgi šo jautājumu izpētīsiet un sniesiet mums detalizētu informāciju. Turklāt šai kontekstā mums vajadzētu, lai komisija ir čaklāk, lai tā vairāk strādātu pie šiem mēriem pasākumiem, um, tostarp arī Grieķijas parlamentā noteikušā šī provizoriskā vienošanās darba grupa arī eh, būtu jāliek uzmanības centrā. Vēlamies arī atsaukties uz Eiropas stabilitātes ministru, tā, tā kā to dara Grieķijas finanšu ministrs, un runāt par sociālās drošības jautājumiem, lai paustu bažas un lūgt jūsu komentārus par šiem jautājumiem. Manuprāt, mums vajadzētu atgriezties pie šī jautājuma arī runājot ar pastāvīgo pārstāvniecību un prasīt nodarbinātības un sociālā drošības ministram no Grieķijas ne tikai iesniegt šo nostājas dokumentu, ko viņi ir iesnieguši, bet eh, varbūt nākt klajā ar kādu ilgspējīgu risinājumu vai samierināšanās procesu, kas ļautu šo problēmu risināt. Šajā gadījumā ir tikai nostāja, un tas jau viss ļoti labi. Nu, varbūt jāprasa viņiem spērt soli tālāk. Manis kungs, vai jums kas vēl piemetināms pie dzirdētā? Piekrītu. Piekrītu jums priekšādātāji. Pīteram teikšu to vēlreiz. Pīteram. Viņš tik tagad uzlika austiņas. Es piekrītu priekšlikumam, ka ir nepieciešams nosūtīt vēstuli gan ekonomikas eh, ministram, gan arī nodarbinātības un sociālo lietu ministram, lūdzot skaidrojumus par to, kā viņi vēlās risināt šo jautājumu. Nevis tādu vispārīgu vēstuli ar kaut kādiem skaidriem un nostāju, nē. Viņiem ir jāpievērš konkrēti šim jautājumam un jāatbild uz jautājumiem, ko uzdeva lūguma rakstiesniedzēja. Bet piekrītu jums, ka mums arī būs jāsazinās ar ESM un citām struktūrām. Tāpat arī nepieciešams, lai dokumentu nosūtām tieši ekonomikas un nodarbinātības ministriem. pieprasot paskaidrojumus attiecībā uz jautājumiem, par kuriem esam pauduši bāžas. Domāju, ka tas ir svarīgi. Un tā, ka viņi nosūtīs mums atbildi, tad arī varēsim par to vēlreiz runāt. Paldies! Και γι' αυτό θα το κάνουμε όλα αυτά. Ε... Jā, un tātad Priekšstādātāja turpina grieķu valodā. Es domāju, ka visi esam viens prāts, varam tā arī rīkoties. Lielas paldies vēlreiz visiem. Mm, drošu ceļu atpakaļ, veiksmīgi jums atgriezties mājās Grieķijā un vēlreiz paldies. Tālāk, godātie kolēģi, arī jums visiem, lai ir jauks vakars un tiekamies pavisam drīz.